Eh, seši eh, ziņojumi, īsie ziņojumi, ar kuriem tiek īsi eh, iepazīstināts tātad desmit minūtes uz ziņojumu, lai sēdi varētu beigt pirms pusnakts. Tas ir viss izdarāms, ja mēs izteiksimies īsi. Un tagad vispirms Pusultīls kungs par kopēju imigrācijas politiku Eiropai četras minūtes ziņotājam. Zeus sentenci nait, lol net. Paldies, nu ja man vajadzētu saspiest visu ziņojumu divos teikumos, es varētu pateikt, ka Eiropas parlaments uh, atbalsta kopēju uh, imigrācijas politiku Eiropas Savienībā, un parlaments nevēlas sadrumstalotu politiku, bet uh, tādu koherentu politiku, jo tikai tāda politika var darboties efektīvi. Un es to pieminu, atceroties nesenu gadījumu attiecībā uz kuģi Pināru, kur 140 imigranti tika izglābti starptautiskajos ūdeņos. Šis gadījums rāda, cik ļoti svarīgi, lai mums būtu kopēja politika, kopēja imigrācijas politika. Tas parāda, cik dārgi mēs maksājam tādēļ, ka mums šādas politikas nav. Un šobrīd katrs centrs cenšas pārvēlt eh, atbildību eh, uz citu pleciem, noveļot to no savējiem, un tas nav risinājums. Tāpat laikā mums ir cilvēki, kas slīkst un mirst katru dienu mūsu acu priekšā. Priekšsēdētā kungs, tas ir patiešām kauns. Eh, valstī, kurā ir 60 miljoni iedzīvotāji ar saviem likumiem, eh, cenšas eh, uzvelt atbildību uz mazas valstiņas eh, pleciem, kurā dzīvo tikai pusmiljons cilvēku. Un es negribu teikt, ka tas ir tikai atsevišķi gadījums. Uh, pavisam nesen pirms parlamenta vēlēšanām. Faktiski e, tas bija tāds politisks žekts, bet šādas lietas nav, nav pieļaujamas. Es vēlētos e, konstruktīvu sadarbības ar Maltas un Itālijas ministriem, lai panāktu e, šai te bēdīgi slavenai, mm, kā risinājumu šiem gadījumam, eh, kas, ir at, eh, kas attiec uz šo imigra, bēdīgi slaveno imigrantu kūģi. Un es saprotu, ka likumdošanā šeit ir lieli džungļi, bet es domāju, šis gadījums ar uh, eh, Pināru rāda, cik ļoti viegli ir novelt vainu uz citu uh, pleciem. Uh, šeit mēs runājam par kopējo politiku, kas var rast risinājumu par spīti tam, mm, ka ir grūti panākt vienošanos. Un ziņojumā es runāju par to, kāda ir šī te cilvēciskā tradē, tra, traģēdija un ka tā ir jāaptur. Otrkārt, ir jābūt šim te slogu sadalījuma mehānismam, un tas ir jāievieš nekavējoties. Uh, un tas ir jāpārvērš par juridiski saistošu instrumentu. Ir jāliek uzsvars uz imigrantu mm, atpakaļ atgriešanu, ja tie nelegāli uzturs e, Eiropas Savienībā, tālāk no līguma ar trešajām valstīm. E, tajās ir jāietver šis atpakaļ atgriešanas e, pienākums, un jāstiprina Frontex aģentūras darbs ne tikai finansiāli, bet eh, galvenokārt ar darbiniekiem un spēju darboties, un mums ir arī jācīnās pret organizēto uh, noziedzību, kas organizē cilvēku tirzniecību. Un tomēr ir vēl viens punkts, ko es vēlētos minēt noslēgumā sociālistu grupa vēlējās šī punktu iekļaušanu, un tas attiec eh, par uh, balsošanas un eh, vēlēšana tiesībām, eh, un man šis punkts ir galīgi nepieņemams, un es to eh, gribu pastrādāt kompromisā, kas būtu pieņemamāks. Paldies, Borga kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vārdā vēlētos apsveikt Busatilo kungu ar šo ziņojumu. Ziņojuma pamatstēma ir kopīgs imigrācijas politikas izveide. Ziņojumā norādīts, ka Eiropas padomas pieņemtais pakts veicināja kopējas imigrācijas politikas izveidi. Tagad mums ir jāpārliecinās un jānodrošina, lai prakse pieņemt šos risinājumus. Nākošajā mēnesī tiks veidots komisijas ziņojums, kas ļaus strukturēt imigrācijas un patvērumu politiku no 2010. gada. Mērķi kas tika noteikti tā tiks turpināti arī daudzgadīgajā Stokholmas programmā, kas tika pieņemts Zviedru prezidentūras laikā. Mums ir tilakungs. Ziņojums ir ļoti svarīgs kā ziņojums, kas tiks pieņemts pirms vasaras par šo svarīgo jautājumu. Mani iepriecina arī tas, ka konverģence daudzās jomās, kur nepieciešams komisijas darbs, komisija patiešām aktīvi ir iesaistīta tajā, veicinot īslaicīgo migrāciju, labāku datu savākšanu un analīzi, zināšanas un informāciju par šīm iespējām un nelegālo imigrāciju un sadarbību ar trešajām valstīm. Viena joma, Busatila kungs par to izteica rājas solidaritātes jautājums migrācijas ziņā. Kā jūs minējāt, nesenie notikumi notikumi vidusjūrā ir akcentējušas problēmas un arī to spiedienu, kāds tiek izdarīts uz dažām dalību valstīm. Var jums droši apgalvot, ka komisija meklē risinājumus, kā atbalstīt dalību valsts, kas ir pakļauts migrācijas spiedienam. Piemēram, trīs iespējams, kas jau ir īstenotas Dublinas regulas pārskatīšana, kas paredzēs palīdzību tām valstīm, kas cieši no migrācijas. Migrantu atbalsta biroja izveidošana un finansu līdzekļu pieejamība dalību valstīm imigrantu vajadzībām. Paldies! Balsojums rīt pusdienlaikā. Tālāk Iskratsagaropolu ziņojums par pirms iestāšanās instrumentu budžeta izpildes kontroli. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, sākšu ar to, ka atgādājums.